jūra jūnijā. Un tagad pieeja, pieejami arī ir protokoli, vai par protokoliem ir kādi iebildumi komentāri tiecībā uz iepriekšējām plenārsēdēm. Tādējādi esam apstiprinājuši šo protokolu. Pēc tam, kad